attiecās uz Kanādas vienpusējo deklarāciju par Čehijas pilsoņiem. Eiropas parlaments sagaida, ka padome un komisija veiks attiecīgus pasākums attiecībā uz Kanādas lēmumu par vīzām attiecībā uz Čehijas republikas pilsoņiem. Mēs sagaidām arī padomas un komisijas uh, paziņojumu. Mēs saldarzējamies ar Čehijas pilsoņiem, kuriem ir jābūt tādām pašām tiesībām, kā visiem pārējiem ES pilsoņiem bez vīzas ieceļot Kanādā.